kārtības punkts, Cvifkas kunga ziņojums, juridiskā palīdzība civilietās un komerclietās pārobežu strīdu gadījumā. Lūdzu, referent kungs, mēs gaidām. Liels paldies, priekšsēdētāji, komisāru kungs, dārgie kolēģi! Mana pašinstīvas ziņojuma sākuma punkts juridiskai palīdzībai civilietās un komerclietās pārobežu strīdu gadījumā bija Eiropas komisijas ziņojums par 2013, 2003. gada direktīvas īstenošanu. Nu jau desmit gadu kopš šis e, dokuments stājies spēkā, taču šķiet, ka tā transponēšana nacionālajos likumos vis bija visnotaļ veiksmīga Protams, ka risinājumi dalībvalstīs bija atšķirīgi, taču pēc būtības ir e, noteikts jur, juridiskā palīdzība. Taču tikai 12% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem ziņa, ka viņiem ir tiesības uz brīvu, e, bezmaksas e, tiesisko palīdzību pārobežu strīda gadījumā citā dalībvalstī. Ja parastie pilsoņu un vēl ļaunāk pat advokāti neapzinās savus uh, iespējas izmantot uh, pārobežu uh, tiesību aizsardzības līdzekļus, tad uh, šie priekšlikumi direktīvā paliek tikai uh, uz papīra. Protams, ka uh, iekšējā tirgus izmantošana nozīmētu arī pārobežu strīdus, taču pilsoņi maz izmanto šai direktīvā paredzētās iespējas, un tā ir tāpēc, ka iedzīvotāji ne, neapzinās, ka viņiem ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību. Viņi to nezina, tāpēc atsakās no tiesvedības. Šī apsvēruma dēļ savā ziņojumā esmu pievērsis uzmanību sabiedrības informētības kampaņai. Es arī iesaistos par jaunajām komunikācijas tehnoloģijām. Šīs tehnoloģijas var izmantot, lai liktu eh, iedzīvotājiem apzināties savas pārobežu tiesības pārobežu strīdos. Arī e-justice ir viens no instrumentiem, ko var izmantot eh, tiesvedības eh, atbalsta kontekstā. Cita problēma ir saistīta ar visaptvarošu juridiskās palīdzības sniegšanu mūsu iedzīvotēm. Uh, Ir jāizveido datu bāze juridiskajiem profesionāļiem. Īpaši tur ir jāiekļauj tie profesionāļi, kam ir valod, uh, vairāku valodu zināšanas, un tad viņi varētu arī strādāt pie šāda veida gadījumiem jāapzinās, ka uh, Neprofesionāls atbalsts var patiesībā izmaksāt tikai vairāk un būt nelabvēlīgāks nekā vispār nekāda veida atbalsts šādās lietās. Ir jāparedz arī īpašas procedūras, lai uzlabotu piekļuvi tiesiskam atbalstam. Dalībvalstīm ir jāuzlabo sadarbības starp valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām. Labā prakse, eh, brīvas un bezmaksas eh, tiesis, tiesvedība palīdzības ziņā ir jāatbalsta. Tas ir jāstiprina ar oficiālu juridiskā atbalsta tīklu. Mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes situācijā. Tāpēc dalību valstīm ir jāsniedz informācija, tā būtu, tas būtu svarīgi, lai tā sniegtu informāciju par iespējams arī alternatīvu strītu risināšanu. Šāda veida procedūras ir īpaši piemērotas civilietām un komerclietām. Nobeigumā vēlos sacīt, ka man ļoti uztrauc budžeta samazinājumu saistībā ar bezmaksas juridisko atbalstu. Tas daudziem pilsoņiem uh, liekas iespēja izmantot juridisko atbalstu. Tas veicinās naidīgumu uh, pilsoņiem pret valstu. Es domāju, ka uh, mēs tā tikai zaudēsim vairāk nekā ietaupīsim. Paldies. Paldies referentam. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Uh, Sančes Smitas kundzei vārds, lūdzu. Lūdzu, Sančes kundze, jums vārds. Je pense qu'on est Eh, es atvainojos, eh, tā bija kļūda. Es domāju, ka mēs esam jau pie nākošā jautājuma. Nevēlējos izteikties. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Nu, tad vārds komisāram. Herr Plas, Herr Plasaks, jums ir cilvēks. Lasekungs, jūs vēl gribējāt pateikt? Man neviens nav iesniedzis, atvainojiet. Jediným rečníkiem na toto tēmā. Ale... Jā, paldies, es varbūt būšu vienīgais runātājs par šo tēmu. Bet uzskatu, ka jautājums ir fundamentāli svarīgs Gribētu pateikties kolēģim par to, ka viņš ir aplūkojis šo jautājumu, jo pārobežu tirzniecība ir ļoti būtiska joma, kur mēs varam uzlabot savu konkurētspēju. Tāpat gribētu norādīt, cik svarīga ir sadarbība starp dažādām tirzniecības kamerām. Tām ir izšķiroši svarīga loma ekonomikā. Pilnībā piekrītu referentam, ka tikai pavisam nedaudz pilsoņi ir informēti, eh, ka viņi var izmantot pirms tiesvedības eh, palīdzību pārobežu strīdos un jautājumos, un ka viņi var saņemt arī juridisko palīdzību pēc tam, kad jau ir noslēgtas konkrētas lietas. Es pilnībā atbalstu domu, ka būtu nepieciešama juristu datu bāze, tādu juristu bāzi, kuriem ir atbilstoši valodas zināšanas. Paldies! Paldies! Es gribētu lūgt visiem runātājiem izteikties par darba kārtības punktu. Un tad, kad jūs gribat runāt, tad patiešām piesakieties. Paldies, tas mums atvieglotu darbu prezidijā adekvāti dodot vārdu. Un tagad vārds komisāra kungam otru reizi izteikties par šo tēmu. You, Paldies priekšstādātāji, cienījamie deputāti. Gribu pateikties juridisko lietu komitejai un referentam par eh, šo izcilu labo ziņojumu un par mūsu politikas konstantu atbalstu, lai likvidētu šķēršļus uh, un lai eh, attiecīgi Eiropas Savienības pilsoņi varētu izmantot savas tiesības. Mēs šobrīd runājam par ļoti svarīgu instrumentu, lai ļautu Eiropas pilsoņiem efektīvāk izmantot savas tiesības, tātad piekļuvi uh, eh, juridiskai aizsardzībai citās dalībvalstīs 2003. gada direktīva par juridisko palīdzību uh, pārobežu un komerci jautājumos uh, tika pieņemta. 12. gadā komisija izstrādāja ziņojumu un novēroja, ka visas ka ne visas dalībvalstis transponējuši šo direktīvu. Pastāv dažādas interpretācijas ar dalībvalstīm, tomēr direktīvas īstenošana norit. Ir tikai bijusi viena lieta Eiropas uh, kopienu tiesā par pārobežu juridisko palīdzību, un uh, tas norāda, ka direktīvas īstenošana no juridiskā viedokļa ir uh, apmierinoša. Tomēr Gan parlaments un komisija savos ziņojumos secina, ka informētība pilsoņu un juristu ziņā par to, ko dod šī direktīva, šī informēšana ir jāintensificē. Komisija jau veic pasākums, lai to uzlabotu. E-tiesīguma portāls tiek aktualizēts, lai uzlabotu piekļuvi informācijai un lai būtu standarta veidlapas pieejamas Eh, tāpat arī tiek uzlabots šī portāla lietošanas draudzīgums, lai varētu vieglāk iegūt informāciju. Tādā veidā pilsoņi labāk saņems informāciju par citām procedūrām Eiropas Savienībā, kā piemēram eh, mazo prasību procedūru vai Eiropas eh, maksājumu orderu procedūru. Komisija ir izstrādājusi arī tiesību aktu tādu kopsavilkumu uh, civilos un komerctiesību jautājumos uh, attiecībā uz šo direktīvu. Un šis uh, dokumentu kopums ir nodots juridiskās profesijas profesionāļiem dažādās dalību valstīs. Runājot par uh, juristiem, profesionāļiem, pavisam nesen šeit parlamentā mēs runājām par to, cik svarīga ir tiesneša apmācība Eiropas Savienības tiesību īstenošanā. Mums ir jāpalīdz juristiem iepazīties ar uh, iespējām, ko piedāvā direktīva, un attiecīgi jāinformē viņiem būt pilsoņi. Mēs īstenojam izmēģinājumu projektu par tiesnešu apmācību, un to ierosināja parlaments. Mēs tāpat nodrošinām finansējumu, piemēram, lai izveidot Eiropas Savienības apmācības platformu. Mūsu priekšlikumu nākošam finanšu ietvaram paredz arī viena no prioritārām jomām tiešnešu apmācību, un mēs atbalstīsim dalībvalsts šajā darbā. Nonāku tagad pie dalību valstu lomas un pienākumiem, kā jūs izgaismojāt sajā, se, savā ziņojumā, arī tām ir jāuzņemas sava loma pilsoņu informēšanā par viņu tiesībām šīs uh, direktīvas un uh, nacionālo tiesību aktu ietvaros. Jūsu ziņojumā ir vairāk priekšlikumi izmaiņām un grozījumiem pašreizējā direktīvai un vēl papildus jautājumiem, ko vajadzētu nākotnē analizēt tālākos ziņojumos par direktīvas īstenošanu. Mēs noteikti ņemsim vērā jūs priekšlikumus, un uh, komisija turpinās darbu šai jomā. Šobrīd efektīvāk būtu turpināt vērst uzmanību uz to, lai pilsoņi tiktu informēti par savām tiesībām un jāuzrauga direktīvas pareiza uzraudzība dalību valstīs. Dalībvalsts, iepazīstoties ar šo ziņojumu, uzskatīja, ka direktīvu nav nepieciešams pārskatīt. Tomēr gribu uzsvērt, ka uh, šis nav scenārijs, ka viss ir izdarīts un nekas nav jādara. Ir nepieciešams darbs gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, lai informētu par direktīvu, ir nepieciešams aktualizēt informāciju un piedāvāt informācijas tehnoloģiju risinājumus par juridiskās palīdzības procedūrām dalību valstīs. Šis darbs eh, daudz labāk nodrošinās piekļuvi tiesīgumam, kāds ir paredzēts 47. pāntā Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Sirsnīgi pateicos eh, ar komisijas atziniem debatas beidzam. Arī par šo darbas kārtības punktu balsojums notiks rītdien pulksten 11.30. Eh, tagad eh, mēs mm, nonākam pie viceprezidenta Vlasaka ziņojuma, ziņojuma par nereģionālo politiku kā daļu no plašākām valsts atbalsta schēmām. Tagad vārds referentam.